Kanādas pārstāvis. Tagad turpināsim ar paskaidro, balsošanas paskaidrojumiem. Un tagad eh, mēs runājam par neirodeģeneratīvo slimību, mm, slimību pētījumiem. Kuntas kungs liekas nav vairs šajā zālē, līdz ar to dodamies tālāk. Un runājot par Eiropas ombūda darbību 2008. gadā, Kristīna Morbai vēlas izteikties. Lūdzu. Vai jūs esat šeit? Az Európai Ombudsman jelent. Es eh, runāšu ungāru valodā. Ziņojums par Eiropas ombūta darbību neatspoguļo manu pieredzi dzīvojot Ungārijā. Es Ungārijā esmu darbojusies cilvēktiesību jomā, un eh, šajā ziņojumā nekas netiek runāts par 2006. gada rudeņu notikumiem, kad eh, Ungārijā tika vardarbība apspiesta mierīga demonstrācija. Eiropa nedarīja neko, Eiropa klusēja, Eiropa neiestājās un nenosodīja Ungārijas policijas darbību, kad policija apcietināja mierīgās demonstrācijas dalībniekus. Šī rīcība bija netiesiska. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības pasīvā darī, darbība noved pie tā, ka 13 opozīcijas aktīvisti nonāca cietumā un atrodas tajā arī šobrīd. Šie aktīvisti mēģināja atspoguļot plašsaziņas līdzekļos valdības un korupcijas gadījumus. Es uzskatu, ka Ungārijas valdība darbojas pret cilvēktiesībām un e, ir veikti nelegāli datoru konfiskācijas gadījumi bez e, dažādu starptautisko tiesību ievērošanas. Es uzskatu, ka atkārtot gadījumu Ungārijā vienkārši pierāda, ka uh, Ungārijā nav cilvēktiesība aizstāvības, un tāpēc es balsoju pret šo ziņojumu. Paldies, turpina prieksēdis. Mēs pieņemsim šīs um, um sēdes protokolu nākamajā plenārsēdē, un es nosūtīšu mūsu rezolūcijas, kuras esam, no, kuras esam pieņēmuši adekvātajiem saņēmējiem.